Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose euh, d'ouvrir. Kolēģi, sveicināti. Aicinu sākt darbu. Mēs sākam ar astoto punktu ar grozījumiem Šreder ziņojumā, kas ir ziņams par um, nodarbinātības potenciāla veidošanas jaunas ilgspējīgas ekonomikas apstākļos. Un šis ziņojums ir saņēmis 136 grozījumus. Tādējādi mums eh, tie ir jāapspriež, un es dodu uzreiz vārdu referentē. Jā. Also, ich... Eh, jā, es pateicos par lielo interesi no jūsu puses un daudziem grozījumiem. Un šie grozījumi tiešām ir ieguvums mums. Eh, referenti jūs eh, zināt, nebija īpaši sajūsmā par to, jūs zināt, bet eh, tiešām tie ir saturiski ieguvumi. Un mūsu birojā mēs jau esam mēģinājuši tos apkopot. Tas nozīmē attīstīt vai izveidot kompromisus attiecīgajiem paragrāfiem eh, lai tos saskaņotu ar jau esošo tekstu. Arī vēl piecas komitejas ir sniegušas savus atzinumus, un tur ir vēl 60 un vairāk grozījumu iesniegti. Lielākai daļai komitejai jau notika balsojums, un mēs jau esam izveidojuši provizoriskus sarakstus, Vēl ir komiteja, itra komiteja, kur, protams, ir ļoti svarīga komiteja, kura ir iesniegus ļoti daudzus grozījumus. Eh, kur ir arī saturiskas dabas. Un tādēļ es arī esmu jau rakstījusi ēnu referentiem, eh, ka viņi vēl nevar saņemt kompromisu grozījums, jo mums ir jāizsecina, kur vēl eh, mēs iekļausim itre grozījumus un Tātad e, enerģijas un e, ražošanas politikas jomā, kur jau itra ir sniegusi savu svarīgo atzinumu. Un uz to es e, gaidīju, un tas jau ir noticis šodien, un pilnīgi noteikti pirmdien visi priekšlikumi tiks izsūtīti jau ēnu referentiem. Uh, lai viņiem būtu pietiekama laika uz, um, sagatavoties nākamai tikšanai, jo tas tiešām ir uh, ļoti daudz, tāpēc mēs vēlamies viņiem dot laiku. Es uh, arī ar uh, tiem, kur ir veidojuši šos grozījumus, esmu runājusi un vienojusies Uh, daļa jau ir atbildējusi uz uh, maniem argumentiem, daļa vēl nav. Būtu ļoti svarīgi, lai jūs kā ref, ēnu referents zinātu, vai arī esat iesnieguši kompromisu, ka jūs varat kontaktēties ar mani individuāli ka jūs uh, varētu pateikt, ka tā ir kompromisa daļa, nu, piemēram, tas ir pieliet, piemērojams attiecīgajam šim paragrāfam vai kādam citam. Es gan nepiekrītu nosaukumu maiņai, jo mums ir uh, dots uzdevums iniciatīvas ziņojumā, uh, un es gribētu turēties uh, pie šiem priekšrakstiem. Tagad man būtu priekšlikums, ka ēnu referenti komentē. Es domāju, ka nevajadzētu uzskaitīt visu sārakstu, kas notiks katrā grozījumā. Es domāju, ka rakstiskā forma ir piemērotāka tam. Um, Madame Sayā, et puis Monsieur Ludvigson. Madame Sayā. Es aizkundzu nākošā, pēc tam Ludvigsen kungs. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Liityn näihin... Paldies. Priekšsēdētāji vēlos pievienoties tiem, kuri tiem, kuri pauda savu pateicību referentē par grozījumu priekšlikumiem, kas ir ļoti konstruktīvi par ziņojumu runājot. Pirmkārt, es gribētu pieminēt dažas atsauces, kas ir grozījuma priekšlikumos no 1 līdz 7, un es pati strādāju pie šīm atsauc, atsaucēm, jo es gribētu līdzsvarotāko saturu. Grozījumos no 10 līdz 13 mēs skatījām nodarbinātības potenciālu un e, subsīdijas no fiskālā viedokļa, kā arī tiešās subsīdijas, kas ir paredzētas uzņēmumiem. Grozījuma priekšlikumos es gribētu arī pasvītrot to faktu, ka šo subsīdiju izmantošana ir balstīta uz pētījumiem, uz zinātniskiem pamatiem, tāpēc, ka līdz pat šim laikam mums nav pārāk daudz e, pilnīgu un papildinošu pētījumu. Un e, skaitļa ekonomikā ir jāizmanto šajā gadījumā ļoti piesardzīgi. Es domāju, ka pašreizajā ekonomiskajā situācijā mēs visi vēlamies vairāk darba vietu, labklājību, izaugsmi, un es ceru, ka šī jaunā stingrā ekonomiskā bāze palīdzēs mums izveidot darba vietas. Taču, domājot par valsts ekonomiku, tās atrodas ļoti trauslā, viegli ievainojamā situācijā ar lielu parādnās. Tāpēc mums ļoti piesardzīgi ir jādomā, kā eh, ar kādām subsīdijām, kādiem fiskāliem līdzekļiem mēs strādāsim, jo mums ir nepieciešama globāla pieeja no ekonomikas viedokļa par maniem. Sav, pašas priekšlikumiem. Uh, Tam kodols ir, ka ir nepieciešama globāla ekonomiska pieeja. Tālāk grozījumos 14, 15, 16 ir ļoti daudz, kas vērsts uz darba apstākļiem un ar uh, dažiem pareiziem formulējumiem mēs atradīsim kompromisu. Atcerēsimies, ka Ziemeļu valstīs mums ir koplīgumi, kas attiecas uz visiem strādājošajiem. Mēs nevaram pateikt, ka šie, šīs noturīgās darbvietas ir sliktākas nekā citas, jo pie mums ar koplīgumiem mēs garantējam tādus pašus darba apstākļus jaunajām darba vietām, jaunai ekonomikai e, e, salīdzinājumā ar e, iepriekšējo tā saucamo seno ekonomiku. Un vēl stingrāk es izturos un mana grupa izturās pie, pret. Pie, jautājumiem, kas ir norādīti grozījumos no 54 līdz 62. Šeit ir runa par dzimumu kvotām. Es esmu ziemeļa sieviete, un es atbalstu dzimumu līdztiesību, bet eh, man, manuprāt, kvotas nav vislabākais veids, kā veicināt līdztiesību. Drīzāk būtu jāveido līdztiesīgi apstākļi. Es neesmu Es ne, neesmu kvotu atbalstītāji valdībā un, un administrācijās. Pēdējais punkts. Grozījuma priekšlikumu no 102. līdz 104. E, kur ir runa par Tobina nodokli. Es gribētu pasvītrot to, ko jau sacīju iepriekš. Šajā ekonomiskajā situācijā, ja mēs veidosim jaunus nodokļus, tad ir ļoti piesardzīgi jāizturas pret to, jāveic pētījumi, iepriekšējas pārbaudas, pirms mēs nonākam līdz nodokļiem, kas tiek, ar ko tiek aplīgti uzņēmumi. Un pirms Tobintaksas ieviešanas vajadzētu padziļināt pētīt, kā tad tas ietekmēs pārējos jautājumus, es domāju, konkrēti šo jauno fiskalitātes veidu. Pēdējais punkts. Es vēlētos lai pēc ziņojuma mēs varētu nonākt pie, vien, pie vienbalsīga konsensus, kur mēs runājam par zaļo tā saucamo nodarbinātību un noturīgām darba vietām. Dažkārt šīs koncepcijas tiek sajaukts, jo dažādajos grozījuma priekšlikumos mēs esam izmantojuši dažādus iedzienus un vajadzētu vienoties, vai tas ir, vai tas ir zaļās darba vietas vai ilglaicīgās vai noturīgās darba vietas, un mums vajadzētu atrast konsensu šajā sakarā, bet tomēr vajadzētu sistemātiski iemācīties izmantot vienu un to pašu jēdzienu. Es atbalstu jēdzienu noturīgs, ilglaicīgs, jo man zaļās darba vietas e, izklausās ļoti politizēts. Langāžu. Jā, mēs varētu nākt klajā ar sintētisku priekšlikumu, norādot zāļas un, pienāc, un, un piedienīgas darba vietas. Ludvigs un kungs. Tak för ordet, fru ordförande. Och kollegor. Godātie kolēģi, es vēlētos pateikties vēlreiz referentē par lieliski paveikto darbu. Es izskatīju grozījumus, un es redzu, ka ir notikuši uzlabojumi. Ir atkal citi grozījumi, kuries, kuriem galīgi nevar piekrist. Dažkārt mēģinu um, saprast, kāds ir, kāds īsti ir ieceres. Vēlamies pilnībā svītrot uh, atsaucis uz uh, šo ilgtermiņa plānošanu. Es nedomāju, ka uzņēmumi to atbalstītu, balstoties uz arī garu ilgu pieredzi. Uh, Ir nepieciešama ilgtermiņa uh, programmas, lai mēs varētu zināt, ko mēs varam sagaidīt, lai mēs varam paredzēt nākotni un pirms veikt kādus plānus. Un šie jaun, šīs jaunās darba vietas, darba veidi, darba vietu veidi varētu arī neradīt problēmas, bet tur ir jāparedz šādi um, prognozējama attīstība. Ir daudz ļoti līdzīga, pat identiski grozījumi. Es uzskatu, ka ļoti uh, labs pamats, lai mēs turpinātu diskusijas, būtu ļoti labi, ja mēs varētu runāt par kompromisa grozījumiem tad, kad uh, būsim saņēmuši atzinumus no pārējām komitejām kaut kad nākamnedēļ. Un tad mēs varētu strādāt pie kompromisiem, jo es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, Tādēļ būtu nepieciešams nodrošināt pēc iespējas lielāku atbalstu, vienoties par kompromisiem un tad vienoties arī par politiski atšķirīgajiem viedokļiem. Paldies, Tomas Mans un pēc tam Harkins kundze. Priekšsēdētājs kundze, es vēlējos pateikties Šreiders kundzei ne tikai par ziņojumu, bet arī tādēļ, ka viņa vēlas uh, diskutēt, aktīvi diskutēt un ne tikai kontaktēties ar ēnu referentiem. Es domāju, ka mēs varam tiešām būt viensprātis daudzās jomās, un kas attiecās uz sieviešu kvotu, uh, jau Zārī kundze ir to uh, pieminējusi, tātad 40% kvota Uh, uzņēmumu menedžeriem. Mēs arī zinām, ka jaunā ministre ir teikusi Vācijā, ka mums ir nepieciešama kvota, uh, bet uh, kundze teica, ka viņa nevēlās šo kvotu, viņa nevēlās būt kvota, kvotu ievēlēta. Bet mums varbūt ir vajadzīgs tomēr kāds skaitlis, kāds precīzs skaitlis. Un es gribēju norādīt uz, uz manu iesniegumu numuru 44 Jā, protams, mēs vēlamies apkārtējās vidas uzlabošanā uh, piedalīties, un mums ir ļoti daudz, daudz inovatīvu uzņēmumu. Uh, bet ja mēs konstatēsim, ka mūsu produkcija tiek uh, kaut kur nonāk citās valstīs, kur nav šo apkārtējās vidas standartu, uh, tad es, piemēram, zinu, ka daudz, um, attīstības valstis ekonomiski nav spējīgas to darīt, bet uh, bieži tur pietrūks tomēr arī šīs ekoloģiskās sapratnes, un tādēļ mums vajadzētu būt aktīviem šajā nozarē, un tādēļ mani, eh, Elizabete, interesētu arī tava pozīcija, saka runātājs. Uh, un proti uh, tie, kur ir iesnieguši kompromisu grozījumus, lūdzu uh, izpēti tos labi, un es domāju, ka mēs varētu sasniegt labus kompromisus, jo es domāju, ka šis ziņojums tiešām būtu ļoti vērtīgi, lai mums nebūtu tāds cīņas balsojums, bet gan mm, sapratni. Paldies! Pim, Madam Plum. Kārkīns kundz, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētājiem. Man referents Tarikungs nav šeit, tādēļ viņš aicināja viņu vārdā izteikties. Pirmkārt, pateikties referents kundzei par darbu. Viņš teica, ka kopumā diskutējot par šo ziņojumu ļoti svarīgi uzsvērt saikni ar Eiropu 2020 stratēģiju. Runājot par dažiem grozījumiem. 32. grozījums viņš nepiekrīt uh, šo nozaru sarakstu vietu sarakstam, kur būtu šo zaļo darba vietu, jo tādējādi sarakstā mēs varētu aizmirst kaut ko. Um, tas grozījums Eiropas stratēģija pār ilgtspējīgu uh, ekonomiku. Viņš uzskata, ka tas jau netieši ir iesaistīts Eiropa 2020 stratēģijā. Ir divi dažādi mērķi šajā stratēģijā. Viņš iesaka, ka būtu lieki izveidot jaunu stratēģiju 16. grozījums. Viņš piekrīt, ka jācīnās par diskrimināciju, vajadzētu koncentrēties uz diskrimināciju pret sievietēm, viņš neatbalstītu kvotas. Man arī. Es gan tam nepiekrītu, un es personīgi varētu par šo grozījumu atbalstīt pat referenti. Un tad ir vēl 95. grozījums. Varbūt tas ir pārāk plašs, bet par to es varētu jūs atbalstīt. 71. grozījums par aprūpētājiem. Viņš teica, kā liela. Nu, liela riska, tātad, jo īpaši, piemēram, Beļģijā attiecībā uz šādiem šādām darba attiecībām tam būtu jābūt dalībvalstu nevis Eiropas Savienības kompetencē. Visbeidzot, 79. grozījums, viņš teica, ka ir liela atšķirība starp dalību valstīm Beļģiju, kuriem EU nav jāizveido pārstāvnieciskās iestādes, līdz ar to šādu grozījumu nevarētu īstenot Beļģijā, un par to bija nodokli, nav vienošanās par nodokļu piemērošanu finanšu tirgiem un darījumu, uh, finanšu darījumiem, viņš to nevarētu atbalst, atbalstīt, eh, tādi ir viņa viedokļi. Dažas var atbalstīt, dažas nē, bet mēs noteikti varēsim vienoties ar referēm. Paldies! Paldies un visbeidzot Lams Kunze. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să-i mulțumesc și... Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Šrēders kundzei par sadarbību, par konstruktīvo dialogu, kāds mums ir izvērsts. Es biju viduskomitejas referen viduskomitejā referenta un aicinātu Žreders kundzi ņemt vērā, cik vien tas iespējams, balstoties uz mūsu diskusijām, ieteikumus, kurus izteica viduskomiteja, jo, ja mēs vēlamies sasniegt Eiropa 2020 mērķus, jaņem vērā, ka ekonomika, sociālā politika, vīdes politika. Tas viss iet kopā gan Eiropas līmenī, gan nacionālā un vietējā līmenī. Es vēlētos, lai mēs ņemtu vērā to, ka. Uh, Lai gūtu panākumus, ir jāapmainās ar pieredzi, dalību valstu starpā jānodrošina šīs parāgu prakses apmaiņa. Tai būtu jābūt prioritātei, tas mums ļaus izmantot vien to pašu modeli, lai sasniegtu ilgspējīgu attīstību. Es arī pilnībā varētu balstīt mm, ideju par to, mēs varētu izmantot starptautiskās darba organizācijas piedāvāto definīciju eh, šīm zaļajām darba vietām, zaļās tad, un cieņpilnās darba vietas, kas nodrošina ilgspējīgu ekonomiku. Paldies, un lūdzu ņemiet vērā arī ieteikumus, kurus izteica vidas komiteja. Paldies! Uh, Madame Figredo s'est inscrite, mais je crois qu'on... On... Figredo kundze vēl vēlas izteikties, bet nu tad viss lūdzu, Figredo kundze. Eh, muito obrigada também para informar. Es eh, vēlējos uh, informēt komiteju, ka es esmu referente Rūpniecības komitejā un uh, ir atzinums par šo ziņojumu. Šodien tiks balsots par šo ziņojumu tieši tāpat laikā, kad mēs balsosim par minimālajiem ienākumiem Tādēļ es nevarēšu piedalīties tajā mūsu komitejas balsojumā, 2011. bet es domāju, ka ir daži priekšlikumi, kur ir interesanti un kurus varētu ņemt vērā arī mūsu referenti. Piemēram, noslēgumu daļa. Paldies. Madame la, la rapportrice pour conclure ce débat. Referents kundze vārds. Jā, vielen dank, den kolēģi. Jā, paldies kolēģiem un kolēģēm. E, es rakstīju līdzi. Un labprāt arī ieietu detaļās. Pirmais ir eh, tātad pētījuma jautājums, un eh, pētījumos es izvēlējos tos, kur ir komisijas dokumentos izmantota eh, savā, kuras iz, komisija izmantoja savā ziņojumā par 2009. gadam Es uh, lasiesmu, esmu gan daudz vairāk nekā tikai komisijas eh, dokumentos, bet man jāsaka, tas ir tiešām nebeidzams saraksts. Un arī ezājās uh, eh, sakarā, jā, protams, mums ir jādomā ekonomiski, un mēs esam uzņēmuši mūsu kompromisu grozījumos diezgan daudz viņas ierosinājums. Arī to, uh, ka ir ļoti dažādas uh, situācijas attiecībā par darba līgumiem un darba apstākļiem, un attiecīgi es esmu arī to grozījusi, bet uh, ir tieši priekšlikumi arī, ka, kas ir teikuši tieši pretējo. Uh, Bet e, tātad ne visām dalību valstīm tas būs attiecināms, e, bet tātad uz lielāko daļu dalību valstu tas būs tekstā. Un tas bija tieši jūsu ierosinājums. E, jautājums par kvotām, kura ir varbūt vēl sarežģītāka, jo sieviešu lietu komiteja arī to ir, ko, par to ir teikusi un es rūpēšos, uh, lai notiktu balsojums arī tieši par šīs komitejas uh, kompromisa grozījumiem. Jo ir ļoti dažādas pozīcijas, un uh, sieviešu lietu komiteja tiešām ļoti daudz ko ir darījusi šajā sakarā. Un Līdz ar to es vēlētos, lai katrs atbalstas eh, vai eh, pārstāv savu pozīciju. Un tāpat arī tad eh, sieviešu tiesību komiteja es gribētu dot iespēju balsot. Tas attiecas uz citas ietver nosacījumiem jo mēs vēlamies visus nodokļus eh, tiešām ietilpināt mūsu ziņojumā, bet ir daži. Uh, nedaudzi, kuri ir tiešā mūsu komitejas kom, eh, kompetencē, jo mēs bieži redzam, ka arī šie kompromisa grozījumi ir daudz konkrētāk, varbūt nekā šie, šis pārējais teksts no citām komitejām. Un mums vajadzētu balsot šeit, bet uh, tie tiks saglabāti pilnā tekstā arī. Tas arī jū, attiecas uz jūsu priekšlikumiem, tātad um, mēs uh, tos skatīsim, kādā veidā par ietvaru nosacījumiem mēs varētu eh, iekļaut tos tekstā un balsot savukārt. Jā, mums būs ilg, garš balsošanas saraksts, un mēs arī informēsim par to jūs pietiekami mm, ilgā laikā. Tātad runāt par noturīgām darbvietām vai arī zaļajām darbvietām um, mums no otras puses arī no citām komis, komitejām runa ir tomēr par daudz par zaļajām darbvietām, bet arī Sājas kundze tiešām mēs daudzus kompromisu grozījumus es esmu uz, uzņēmuši. Tātad 20, 20, es uzskatu, ka tas, eh, šī pozīcija ir vēl stiprināta. Protams, uh, es ar eh, kungu vēlējos eh, runāt, bet diemžēl es viņu nevarēju sasniegt, jo kritika jau bija, ka eh, tas nav īsti 2020 stratēģijā, bet proti, ka netiek veidoti sinerģijas efekti. Arī ar Beļģijas prezidentūru mēs esam runājuši, un viņi to vēlas uzlabot tieši, lai būtu šie sinerģijas efekti, e, tieši šīs stratēģijas sakarā, un e, š, par to rūpēsies Beļģijas prezidentūra, jo mums ir jārod formulējums, kas e, parāda, ka mēs neesam pret 2020 stratēģiju, bet labāk vēlamies izstrādāt šos sinerģētiskos efektus. Es noteikti ar viņu tikšos un runāšu runa par sociālo partnerību un uh, dalībvalstu kompetenci, uh, tad arī attiecībā uz definīciju, kas ir zaļie, zaļās darba vietas, tad es labprāt uh, ņemtu vērā mana kunga grozījumu priekšlikumu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vienoties pār šo grozījumu. Uh, Un par grozījumu numur 44, protams, varu teikt, protams, tas tā ir papildu lieta. Jā, mēs noteikti to ņemsim vērā. Paldies! Merci beaucoup. Um... Paldies. Mēs izskatīsim, balsosim par šeries un ziņojumu. 13. un 14. jūlijā. Un tagad atgriežamies pie balsojuma, atvainojiet par 5 minūšu nokavēšanos. Jums ir balsošanas kartīts. Un balsosim vispirms par Morēnas kundzes ziņojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Pirmais punkts. Trešais grozījums. Par. Pret. Noraidīts šķiet, bet nu pārbaudīsim.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 Tātad noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Pēc pirmā punkta mutiskais grozījums. Morēns kundze, jūs vēlties ko sacīt? Jā, lūdzu, priekšsēdētāji. Mēs nākām klajā ar mutisko grozījumu, par to esam vienojušies.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 par pret atturas pret pret vēlreiz lūdzu pret atturas pieņemts 4 pret 5. Kornelīsens kundzes grozījums. Otrais punkts, piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārējie grozījumi atkrīt. Otrais punkts - devītais. Par pret atturs pieņemts. Pēc otrā mm, punkta kompromisa grozījums A par pret atturas pieņemts. Trešais punkts. 11. Vairāk autori par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 13. Atkrīt. 14. par pret atturas pieņemts pēc trešā punkta, 15. ar um, atsevišķu balsojumu, balsojumu par 15. bez vārdiem in preparing the application, kurš par pret atturas pieņems. Kurš par šiem vārdiem pret atturas šie vārdi netiek iekļauti. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 17 par pret atturas norādīts. 18 par pret atturas norādīts. 19 par pret atturas norādīts. 20 par pret atturas norādīts noraidīts. 4. punkts 21 pār pret atturas pieņemts 21 saka grozi pret turas norādīts 23 pār pret atturas pieņemts 24 pār pret atturas pieņemts 25. par pret atturas pieņemts 26 par pret atturas pieņemts 27 par pret atturas pieņemts. Sastais punkts 28 lingvistiskas dabas grozījums. Par angļu versiju. Madame la Présidente. Priekšsēdētājs kundze, Sekmarēns kundze. Uh, Mūsu uzmanību pievērs eh, Hārkinas kundze. Angļu versijā šis teksts neko nenozīmē, tādēļ piedāvājām šo lingvistisko grozījumu, lai šim grozījumam būtu jēga. simplement un amendement. Ja tas ir lingvistisks grozījums, tad mēs par to nebalsosim. Ja tas ir satura, tad balsosim. Ja tas ir lingvistisks, tad nebalsosim. Madame la Présidente. Priekšsēdētāji, ja varu ļauties, nu, es piedāvātu tomēr par to balsot, jo, nu, tomēr mēs te runājam arī par saturu. Bon, moi, je, je lis les deux textes. Lasu abus tekstus, aicinu, Franciska aicina dalību valstis, kurām ir pie šiem uh, fondam, lai tas būtu efektīvs un lai varētu īstenot uh, efektīvu pieeju. Un angliski identisks teksts. Un mūsu piedāvātais grozījums to improve implementation efficiency and to Ja mēs pieņemam šo grozījumu, tas nozīmē, ka jāgroza ir franču versija. To improve implementation efficiency, franciski jābūt, ka viņiem ir jābūt efektīviem šī fonda īstenošanā, tātad šis grozījums ir pēc būtības. Piekrītam. Ja mēs pieņemam šo grozījumu, grozīsim arī franču versiju. Lūk, tas nav lingvistisks, tas ir grozījums pēc būtības. Labi. Kurš par 28. grozījumu šeit grozītu? Pieņemts. 29 par pret atturas pieņemts 30 par pret atturas pieņemts. B kompromiss 7. punkts par pret atturas pieņemts. 31 atkrīt. Pārējie arī. 7. punkts 37. grozījums. Pār pret atturas pieņemts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 pret atturas. Pārbaudīsim. 41. sākam balsot. Tout le monde a pu voter? Nobalsojuši visi? Beidzam balsot. 17 pār 23 pret 1 atturas. Noraidīts. 43. Nē, 42 par. Pret atturas pieņem 43. At par. Pret atturas pieņemts. 44. Dardena par. Pret atturas pieņemts. 45. Par. Pret atturas pieņemts. 46 par pret atturas pieņemts 47 atkrīt, jo A kompromiss pieņem 48. Dalīto balsojumu. Balsojumu par pirmo daļu 48. Par pret atturas pieņemts, par pārējo daļu par pret atturas noraidīts. 29 par pret pret atturas pieņemts 50 par pret atturas pieņemts 51 par pret atturas pieņemts. Piecdesmit divi pār pret atturas norādīts. 54 pār pret atturas pieņemts 55 pār pret atturas noraidīts 56 pār pret atturas pieņemts 53 pār pret atturas. Pieņemts. 57 atkrīt. 58 arī. A. Apsvērum punkts. Pirmais grozījums par pret atturas norēdīts. 2 par pret pret atturas pieņemts. Balsosim elektroniski par mm, izziņojumu. Sākam balsot. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts 33 pār 1 pret. 34 pār 1 pret 7 atturs. Varam apsveikt mūsu ziņotāju. Nous en venons euh, au point 10, au vote du rapport de. Desmitais punkts. Figurēdo kundzes ziņojums par minimālo ienākumu ciņā pret nabadzību un veicinot uh, sociāli uh, iekļaujošo sabiedrību Eiropā. Pirmais - I kompromiss par pret atturas pieņemts. Pārējie grozījumi atkrīt. Pēc pirmā punkta tagad 70. par pret atturas pieņemts. 71 par pret atturas pieņemts. 72 par emocisko grozījumu. Pēc pirmā. 72. grozījums. mutiskais grozījums, lai pievienotu pēc emphasis that, pievieno one of, viens no. Ja neviens neiebilst, tad balsojam par 72 otro grozījumu. Par pret atturas pieņemts. 73 par pret atturas pieņemts. 74 par pret atturas pieņemts 32, 35 un mutisko grozījumu. Arī pievienoja divādi one off. Par pret atturas pieņemts 76, par 76. Pār. Pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Bet pirmā punkta 77. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais punkts kompromiss jē. Par. Pret. Atturas. Pieņemts pēc otrā punkta 70, 86 par pēc atturas pieņemts. 85 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Amendement 85. Tout le monde a pu voter? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 20 pār 22 pret. Noraidīts. 88 pār. Pret. Noraidīts. 87 pār. Pret atturas. Pieņemts. Teicu otrā punkta. 89 pār. Pret atturas. Pieņemts pieņemts. Deviņdesmit par pret atturas pieņemts. 91 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 91. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 23 par, 19 pret, 1 atturs. Pieņemts. 92. Lingvistisks grozījums. Dosim par to 93. par pret atturas pieņemts. Noraidīt, noraidīt. Nu, pārbaudīsim elektroniski. 93. Okay. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 22, 22 norādīts. 94 pār pret atturas pieņemts. 95 pār pret atturas pieņemts. 96 ar dalību balsojumu. Balsojumu par pirmo daļu 96. Līdz through incentives par pret atturas noraidīts. Otrai daļai vairs nav jēga. Tādējādi 97. par pret atturas noraidīts. Trešais kā kompromiss Trīs grupas piedāvā to par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Šī punkta grozījuma atkrīt. Mēs atgriežamies pie trešā punkta. 110 atkrīt, jo esam pieņēmuši kā kompromisu. Balsojam pār trešo punktu Tātad atvainojas priekšsēdē, trešais punkts bija. Donc, on me dit que le paragraphe 3 faisait... Ah oui, pardon, pardon, non, non, non, non oui, oui. Donc, le... on n'a plus besoin de voter sur le paragraphe. Tātad nav nepieciešams balsot par sākotnējo punktu, jo esam pieņēmuši kā kompromisu. Pēc trešā punkta. 111. Par. Pret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 Pārbaudīsim, lūdzu. Tout le monde a pu voter Beidzam balsot. 19 pār uh, 24 pret noraidīts. 116 ar dalīto balsojumu pirmā daļa līdz out of poverty pār pret atturas pieņemts pārējais teksts par pret atturas pieņemts 117 pār pret atturas noraidīts 118 pār pret atturas pieņemts 119 pār pret atturas pieņemts. 120 pār pret atturas pieņemts. 121 pār pret atturas pieļemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts 128 par pret atturas Pieņemts. 129. Nebalsosim par to. Nav vajadzības. Pēc otrā punkta. 131.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 vai arī iebildumi pret šo. Balsojam par 131. sākot bez šī eh, pie papildinājuma par pret atturs. Šķiet norādīts, bet pārbaudam elektroniski sākam balsot. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Beidzām balsot. 19 par 25 pret noraidīts. Ceturtais punkts, 30. grozījums par pret atturas pieņemts. 132 pār pret atturas. Es neredzu, jūs vairs nebalsojat. Lūdzu, pārbaudīsim 332. sākam balsot. Tu man apivotē? Nobalsojuši visi. Beidzam balsot. 22 pār 8 pret 15 atturs. Pieņemts.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 Nobalsojuši. Nu, Beidzam balsot. 20 pār 23. Pret. Bet, nu, noraidīts, noraidīts ir, jā. Vēl 135. jābalso. 135. Par pret atturs noraidīts. Pieņemts. Eh, kompromiss grozījums M par M kompromisu. Pret. Atturs. Kompromiss M ir pieņemts. 148 par pret atturas pieņemts. Pēc piektā punkta tālāk 129 grozījums ar mutisko grozījumu, kur piedāvā Figreido kundze. Kurš ir pār? Vai ir kādi iebildumi pret eh, mutisko grozījumu? Iebildumi nav, balsojam par 149. par pret atturas noraidīts. Tālāk, 150 par 150 par pret atturas pieņemts 151 Alors, on me signale qu'il y a une erreur sur vos listes. Man tiek teikts, ka ir kļūda jūsu balsojuma sarakstā. Tas 152. nav atsaukts. Bet 154. ir atsaukts. Balsosim par 152. Par. Pret. Atturas. 152. ir pieņemts. 153. Par. Pret. Pārbaudīsim. 153. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Beidzā balsot. 21 par 22 pret. Norādīts. 154 ir atsaukt, 155 pār. Pret. Atturs. 155 ir pieņemts.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 atturas pieņemts. Sestais punkts N kompromiss par pret atturas pieņemts. 165 par pret atturas pieņemts. Simt sešdesmit seši, simt sešdesmit septiņi par, pret,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 Sadītais punkts O kompromiss par pret atturas pieņemts. 179 par pret atturas pieņemts. 180 par pret atturas pieņemts. 181 mūtisko grozījumu arī svītrot vārdus on an equal footing. Vai ir iebildumi pret to? Tad kurš pār 181. pret Arturas? 181. pieņems, 182 par pret atturas pieņems, 183 par pret atturas pieņems, 184 par pret atturas pieņems. 185. Par pret atturas pieņemts. 188. grozījums par pret atturas noraidīts. 100, 180. Pārbaudīsim 188. Vēl. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār 11 pret. 186 ir pieņemts. 187 ir mūsu referents mutsko grozījumu par pret atturas pieņemts.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 Sestais. Piektais ar priekšsēdē pretaturs pieņemts. Sestais ar referents gzmutisko grozījumu. Neviens neiebilst. Sestais par pret atturas pieļauts. A kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. par pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. apsvērums 12. grozījums pār pret atturas pieņemts. B kompromiss pār pret atturas pieņemts. Tālāk 15. pār pret atturas noraidīts. 16. pār pret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 pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts. 20. Um, 24. Par. Pret. Atturas pieņemts. 25. Par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Nobalsojuši visi? Beidzam balsot. 28 pār 16 pret. Viens atturs. Nē, 27 pār 17 pret. Viens atturs. 25. grozījums ir pieņemts. 26. grozījums lūdzu. Pār. Pret. Atturas pieņemts. 22. par pret atturas arī pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. H 31. E, par pret atturas pieņemts. E kompromiss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 pret atturas noraidīts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. M kompromiss. H kompromiss. M apsvērumu punkts H kompromiss. Pret atturas pieņemts. M. U, 52. 52. grozījums. Pār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 pieņemts. 56 pār pret atturas pieņemts. 57 pār pret atturas pieņemts. 58 pār pret atturas pieņemts. 59 par to nav vajadzības balsot. 60 pār pret atturas pieņemts. Dardenkungs, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Daži vārdi, lai paskaidrotu balsojumu, kādu mēs paudīsim. Mūsu grupa atturēsies. Mēs nevēlamies, protams, liekt Eh, šī ziņojuma pieņemšanu. Tas ir progress, mēs esam bijuši ļoti pozitīvi attiecībā uz vairākiem grozījumiem, jo īpaši uz zemi kompromisu, bet mums nāks konstatēt, ka šie panti, punkti, attiec uz direktīvu un uh, grozījumi tik noraidīti ar visai māzu atšķirību. Līdz ar to mēs uzskatām, ka uh, līdz plenāra sesijai šo tekstu mēs vēlā, varam uzlabot, tādēļ mēs atturēsimies balsojumā. Mm. Figeredo kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es nevēlētos atsākt diskusijas, kāds mums bija vakardien. To es noteikti negribētu darīt, bet nu īsi komentāri. Pirmkārt, man ir žēl, ka nav bijis iespējams uh, panākt vairākumu, lai aizstāvētu, aizstāvētu direktīvu. Jūs zinat, cik ļoti esmu par to cīnījusies. Tiesa, ka nav vairākuma, un to arī apliecina šīs dienas balsojums. Par spīti tam, ka ziņojums nav pilnīgs. Tomēr šeit ir ļoti pozitīvi priekšlikumi, kas nosūta vēstījumu padomēn komisijai, lai viņi varētu aktīvāk piedalīties cīņā pret nabadzību. Aicinu balsot, protams, pār šo ziņojumu, piekrīt sociālistu kolēģiem. Protams, mums ir jāmobilizējas, lai oktobrī mums būtu vēl labāks ziņojums nekā tas teksts, kāds ir mūsu rīcībā šodien, tādēļ aizstāja balsojumu pār, vai vēl kāds vēlas skaidrot balsojumu pirms pārējiem pie gala balsojuma. Šķiet, eh, ne. Tādā gadījumā balsojam. Sākam balsot. Oli. Tout le monde a pu voter. Beidzam balsot. 23 pār, 5 pret, 3, 14 atturas. Balsojums ir pozitīvs un pateicamies referentāju par veikto darbu. Nous en venons au point 11. 11. punkts. Mums ir jāizskata Lūdzu, klusumu zālē. Par vadlīnijām nodarbinātības politikai dalību valstīs. Ori kungam vārds. Merci bien, madame euh, la présidente. Ah oui, je parlais en hongrois. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Runāšu ungāriski. Egy picit várunk, jó?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 Man ir grūts un viegls darbs, vienlaicīgi strādājot šo ziņojumu. Pirmkārt vēlos pateikties kolēģiem. Par to, ka viņi pauda lielu interesi par šo ziņojumu. Esmu saņēmis 294 grozījumus no 34 dalī, deputātiem, tas norāda uz to, ka lielākā daļa mūsu komitejas uh, locekļu vēlas uzlabot šo ziņojumu. Un par spīti tam, ka priekšlikumu ir daudz, liela daļa šo ziņ, uh, priekšlikumu ir uh, iekļauti ziņojumā. šī priekšlikuma neiznīcināja ziņojumu. Un ar kompromisiem es domāju, ka mēs arī varēsim nonākt pie spēcīgāka teksta apstiprināšanas. Paldies kolēģiem par to. Protams, ka ir bijušas grūtības. nu, gribēju samazināt 294 um, grozījumu to skaitu un uh, vienoties par kompromisiem, bet es uh, um, tuvojoši mērķim. Nerunājot tikai par apsvērumu punktiem, vadlīnijām es uh, pievienoju arī pats savu grozījumus iesniedz tos. Mēs varam arī piekrist komisijas sākotnēm priekšlikumam, un tad raudzīsim, kādi ir priekšlikumi, kādus mēs varam atbalstīt. 7, 8, 9 rindas. Jautājums ir par to, uz kādu tekstu balstīsimies, izstrādāt mūsu ziņojumu komisijas teksts, vai tas būs, vai arī mans priekšlikums, kurs jaunajās struktūrās mēs uh, iekļausim sep, no 7. 8. vadlīnijas izveidosim vienu skolas mācības, mācības arī ārpus uh, skolas vai mācību iestādes izveidot arī vajānu vadlīniju, devīto vadlīniju, kur mēs runāsim par kohēziju. Es piedāvāju saglabāt šo tekstu un par 7, 8 un 9 vadlīnijām. Komisijas sākotnējā tekstā būtu jāraugās, vai mēs varam tur iekļaut eh, kolēģu priekšlikumus sākotnējā tātad pamata komisijas tekstā. Nu, tā tad pirmā lieta, kas ir jāatrisina. Otrā lieta dažos gadījumos. Dažos gadījumos mums jau bija konkrēts debatas, un es pats iesniedzu arī grozījumu priekšlikumus Daži no šiem priekšlikumiem tika iekļauti. Dažkārt bija atkārtošanās. Jebkurā gadījumā uzskatu, ka grozījumu priekšlikumu būs kompromisa grozījumu pamats. Te es dažs minēšu. kur ir jārunā par nodarbinātības kvalitāti, par darba kvalitāti. Es uzskatu, ka Bet, ja pats esmu nācis klajā ar šādu priekšlikumu, mēs vēl vairāk varētu uzlabot tekstu iekļaut mūsu ziņojumā šo priekšlikumu. Sociālisti kolēģi nāca klajā citiem grozījumu priekšlikumiem, sakot, ka mūsu galā galvenais mērķis būs uh, pilna nodarbinātība. Runājot par vadlīnijām. Šeit runa ir tikai par tādu pārējais periodu, ņemot vērā mūsu mērķi. Jebkurā gadījumā mēs nonāksim pie formulējuma, lai varētu iekļaut šo te ideju tekstā. Visi ir par pilnu nodarbinātību, pilnas nodarbinātības nodrošināšanu. Un arī šādu formulējumu mēs varētu iekļaut tekstā. Tas ir tāds nu, redakcionāls darbs jautājums. Tad saņēmuši arī priekšlikumus, lai varētu arī izsakot šīs politikas īstenošanai, piemērošanai. Tā ir lieliski ideja, manuprāt. Un arī kompromisā vārdā mēs varētu arī nonākt pie lieliska teksta esam visi atbalstījuši arī ideju par to, ka jāatvieglo piekļuvē darba tīrgumu tieši jauniešiem. Tam ir jābūt mūsu tekstā formulētam kā tādam apakšmērķim. Arī šeit ir vairāki formulējumi, kur mēs runājam par uh, 75% būtu arī jāfiksē specifiski mērķi dažādiem vecuma grupām no 15 līdz 24 gadiem, piemēram, lai šiem jauniešiem būtu darbs. Domāju, ka šis 80% slieksnis, to mēs varētu aizstāvēt. Es nedomāju, ka tas ir pārāk ambiciozs mērķis. Manuprāt, šis mērķis ir ļoti sasniedzams. Mums atšķirības secībā arī uz uh, vecuma grupām 15, 24, 20, 24 arī 20 līdz 64 gadiem. Jebkurā gadījumā es domāju, ka mēs varam apkopot visus šīs, šos priekšlikumus un uh, vienoties par visiem pieņemamu versiju. Nu, es, at, es atbalstu šo ideju, iesniedzu arī kompromisu priekšlikumu. Esmu gatavs arī izvērst plašākas diskusijas. Varētu precizēt tekstu un arī runājot, piemēram, par eh, Romu iedzīvotājiem vai citām iedzīvotāju kategorijām, kuriem ir specifiskas vajadzības, mēs varētu arī viņus iekļaut tekstām. tāpat to, kā to, cik svarīga ir sociālā politika, ņemot vērā nodarbinātības situāciju šodien. Eiropas komisija. Daži kolēģi arī kritizēja dažus ziņojuma elementus par to, ka valsts, nodar, eh, val, respektīvi nodarbinātība valsts sektorā netiek iekļaut šajā ziņojumā. Jā, es varu pieņemt šo kritēriju, tā eh, kritika tā ir pamatota. Uh, citas grupas izteikuši savus uh, lūgums par arī, ja ne, arī par valsts nodarbinātības aģentūrām, un arī esmu gatavs iekļaut to tekstā, un tad arī tiek runāts par izglītību, izglītības aspektiem. Tur jāpievērš lielāka uzmanība atbalstu šo ideju tāpat kā arī iniciatīvas. kuru mērķis ir samazināt uh, to skolēnu skaitu, kuri pamet skolu priekšlaicīgi, lai būtu tie mazāk par 10%. nepieciešama vairāk kvalificēta persona, darba vietu. Esmu priecīgs redzēt, ka kohēzijas un modernātības politikās Kohēzijas politikā ir jāspēlē svarīga loma nodarbinātības veicināšanā. Lielākā daļa kolēģi atbalst šo ideju. Šeit ir lieliski priekšlikumi. Lieliski priekšlikumi ir iekļauti un kurus es iekļaušu arī tekstā. Nebacības samazināšana. Lielākā daļa priekšlikumu sasaucas arī referentu nostāju, arī cik svarīgi ir arī un iekšējā tirgus stratēģija vakardien, un tik kungs nāca klajā ar pētījumu. Un, nu, tiešām arī viņa teiktais sasautas ar priekšlikumiem tekstā. Esmu gatavs arī atbalstīt priekšlikumus. priekšlikums arī attiecībā uz subsidiaritāti un samērību. Šī ir jūma, kas ir vairāk dalību valstu kompetencē, bet mēs esam atbildīgi par koordināciju. Bet jāpaturprāt arī mūsu robežas, arī līdz tiesības ieviešu vīriešu starpā mikrokredīti, es to visu varu atbalstīt. Arī šos priekšlikumus arī vajadzētu kompromisus panākt, tas mums sācis arī diskusijas arī ar ēnu referentiem, lai varētu vienoties par atbilstīgu formulējumu. Man te ir neliela problēma arī ar zaļo grupas priekšlikumiem, manuprāt, tie ir iekļauti padlīnijās arī par ekonomiku. Nevajadzētu katru reizi pievienot to ideju, ka ir jāparedz uh, ekoloģiski vidē draudzīgi risinājumi. Bet, nu, es domāju, ka mēs varēsim atrast līdzsvaru. Daudz ir arī priekšlikuma attiecībā uz krīzi. Esmu gatavs atbalstīt šos priekšlikumus. Esmu pret negatīviem izteicieniem ar lielā, lieliem burtiem un uh, ar uh, negatīvu uh, nostāju tiecībā uz Lisabonas stratēģiju un izsaukumu zīmēm teikumu beigās, jo Lisabonas stratēģija mums ir palīdzējusi arī tikt galā ar krīzi. Es nedomāju, ka vajadzētu tagad uh, diskreditēt šo darbu. Būs diskusijas ar kolēģiem. Es saņemtu arī priekšlikumi par uh, par sociālo un pensiju sistēmu, attīstību. Kolēģi uzskata, ka tam ir tāds stimulējošs efekts. Mums ir jāvienojas par formulēm. Tātad 294 grozījuma priekšlikumi. Izskatās, ka daudz, tas ir daudz, bet, kā te jau to minēju, lielākā daļa šo grozījumu ir ļoti sasauta savā starpā. Nākamnedēļ arī vienosimies par formulēm. Man ir saraksts par šiem 294 grozījumiem. Ir grozījumi, kurus var pieņemt, kurus var iekļaut tekstā. Ir citi, kuri vairāk tā diskutējamāki. Bet tā, kam nedēļa ar Ānu referentu un Ānu eh, referentiem kolēģiem nonāksim pie kopēja formulējuma, būtu labi, ja mums būtu kopīga arī sanāksme samizazītajām pusēm, lai varētu vienoties par eh, kompromisiem attiecīgo formulē. Man ir arī jautājums Sarkas kungam ko viņš domā par par kolektīvā nodarbinātību. Par kolektīviem uzņēmumiem. Es piekrītu Rīsēnēras kundzei, ka vajadzētu pievienot uh, vēl uh, arī ceturto grozījumu un bez izmaiņām varu pieņemt. Es domāju, ka mums būs gala beigās ļoti labs teksts, ka būsim izrādājuši kopā. Paldies priekšsēdētāji! Nu, vēlos runāt par visām detaļām. Nākamā nedēļa mēs noteikti varēsim šo darbu noslēgt. Si, je voudrais rappeler aux collaborateurs qu'ils peuvent. Paldies, aicinu kolēģis. Tātad tie, kuri ienāca un lūdzu nesēdiet deputāti vietās, bet kuri nav deputāti, bet lūdzu nosēdiet tie zālē aizmugurē. Lūdzu, tātad asistenti sēdiet zāles aizmugurē un nesēdiet deputātu vietās. En tant que de besoin, lorsqu'ils ont besoin de s'adresser pendant la séance à leurs parlementaires, ils viennent les voir, c'est normal, mais la place d'un collaborateur. Tātad, asistentu vieta nav deputātu vietā, asistentiem jāsēž zāles aizmugurē. Lai labi darbs varētu notikt. Merci. Madame Harkin, puis... Harkins kundze un pēc tam Stendīgs kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Vierskundze eh, nav klāt un man lūdzu teikt dažus vārdus. Vispirms es gribētu pateikties referentam par paveikto darbu. Alvīra eh, kundze nevarēja atcelt grozījumus, jo, manuprāt, sākotnēji bija atšķirīga līnija, bet daži komentāri. Pirmkārt, viņi piekrīt tam, ka uz 2020. gadu nodarbinātības līmenī būtu vismaz 75%, nevis tā kā Ekon piedāvāja savu skaitli. Tāpat arī viņi neatbalsta domu sam, pa, pieļaut tos, kas dzīvo zem nabadzības līmeņa skaita palielinošos 25 līdz 45%, tas nebūtu pieļams. Taču ziņojums, kur. Ziņojumu es pati vispārīgi atbalstītu un gribētu atbalstīt augstu līmeņu nodarbinātību, piedienīgas darba vietas, izglītību un tā tālāk Referents norāda, ka viņš varbūt nebūtu gatavs uzklausīt e, kritiku par Lisabonas stratēģiju, taču tomēr 52 grozījumā mums ir jāuzņemas, atb 52, mums ir jāuzņemas atbildība pār 2020 mērķu sasniegšanu. Un tāpat ir grozījums pār iekšējā tirgus pilna potenciāla izmantošana, es arī to gribētu atbalstīt, un arī fleksikuritātes principu piemērošanas. Uh, Es gribētu tos atbalstīt. Tālāk 58. grozījums un citi varētu tikt pakāpeniskāk atsaukti pēc fiskālo stimulu pasākumu. Tomēr šie jautājumi mums ir jāskata ļoti rūpīgi. Tāpat arī es domāju, ka mēs varam atbalstīt grozījumus, kas attiecas uz MVU, uz uzņēmējdarbības veicināšanu, kas uh, ir ziņojumā vairākas, vairākās vietās. Un Anlīza eh, arī ir iesniegusi vairākus grozījumus. Es eh, viņu par tiem izteiksies pati par vecāku gada gājumu un cilvēku ar īpašiem vai, vajadzībām iesaistīšanu. Un ar gandarījumu uzklausīju, ka jūs eh, pieņemsiet zināšanai grozījumu par mikrofinansējumu Un jā, tas ir arī viss, ko es gribēju sacīt. Steinrups kundze, pēc tam Kornelisen Steinri kundze vispirms. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, no sākuma gribēju Ērikungam pateikties, eh, kurš norādīja, ka ir ļoti daudzi eh, tiešām labi grozījumi iesniegti, kuru mēs varam izveidot kopsavilkumu Protams, mums vēl ir nepieciešamas diskusijas, lai rastu kompromisus, bet es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka bija augsts dalības līmenis tieši šī ziņojuma sakarā, un tas parāda arī, cik mums tas ir ļoti nopietni, lai arī mūsu viedoklis tiktu uzklausīts. Es sirsnīgi pateicos Erikungam. kungam ka uh, viņš arī uh, pastāv uz pilnas nodarbinātības. Protams, mums ir nepieciešamas jaunas darba vietas, bet uh, ne par katru cenu mums uh, nedrīkst būt algu dempings. Un nabadzības apkarošana ir ļoti būtiska, jaunība, jauniešu izglītība. Uh, Eh, kas mums būtu jādiskutē? Eh, tas attiecās uz izglītības jomu, jo, protams, ir atšķirības starp skolas izglītību un arī profesionālo izglītību, un šeit mums vajadzētu eh, lūkoties, kādā veidā mēs to varam iestrādāt dokumentā. Svarīgi ir arī, ko Erīkungs un Hāgenkundze jau teica, ka mums ir konkrēti mērķi, uh, Eh, kurus ir jāpārbauda, ka mēs eh, nedomājam tikai 2020 sakarā, bet arī eh, neaizmirstam pār laika posmu līdz 2014. gadam. Es domāju, e, ir nepieciešams diskusijas arī daudziem kompromisu grozījumiem, bet es uh, uzskatu, ka mums uh, ļoti svarīgi ir, lai arī padome mūs ņemtu nopietni, ņemtu vērā, un mēs mēģinam iegūt kopīgu redzējumu. Paldies! Merci, madame. Paldies, Kornelisens kundze, un pēc tam Tomas Mans. Kornelisens kundze tagad. Paldies! Es domāju, mēs eh, ļoti radoši un ambiciozi esam strādājuši ar mūsu ārkārtīgi lielo grozījumās, un ērīkungam un sekretariātam būs eh, liels izaicinājums, un mums visiem nonākt pie laba kompromisa un labiem kompromisa grozījumiem, taču es domāju, ka mēs eh, tomēr varēsim tikt samērā tālu Mums ir jāatrod tie elementi, kurus mēs uzskatām par svarīgiem visi un elementi, kurus mēs visi gribētu šeit ietvert. Piedienīgu darbu nosauca daži no jums, un mēs arī gribētu to pasvītrot. Tāpat mums ir viens grozījums, eh, kurš eh, vēlas, lai tas būtu par vadošo principu visā nodarbinātības politikā tas jūs nebūtu nepārsteigs, ka mēs uzskatām zaļās darba vietas par nozīmīgām. Varbūt tas, tās nav jāpiemina katrā otrajā teikumā, bet mēs uzskatām, ka to pieminēšana ir ļoti svarīga, lai tas varētu atbilst arī 2020 stratēģijai. Ja mūsu kopīgais mērķis ir veidot uh, gudras, e, integrējošas e, un noturīgas strateģiskas darba tirgu, tad šie punkti ir jāiekļaut atpakaļ mūsu vadlīnijās. Mēs e, esam gandarīti, ka ir, ir pieņemta kā ir uzsvērta cīņa pret nabadzību, tomēr mums ir vairāk jādomā par to, kā to paust konkrētāk un, un kā šīs eh, dažādās definīcijas tiks izstrādāts. Lai nebūtu tā, ka ik viens interpretē to pa savam. Un ir svarīgi, lai sociālajie aspekti paliktu šeit iekļauti. Es gribētu pasvītrot to, ka dzimumu līdztiesība ir e, būtiska šajās vadlīnijās. Un vakar mums bija balsojums sieviešu tiesību komitejā pār grozījumiem, e, kas tiks iesniegt arī šai komitejai, un mūsu ēnu referentu tikšanās pasākumā mēs varētu iekļaut arī šos grozījumus. Tie ir spēcīgi, ambiciozi. Uh, grozījumi, un es domāju, ka tie ir vitāli, jo novecojošā darba tirgu mums būs nepieciešams ik viens, lai tas strādātu, un mums būs jāparedz nosacījumi šeit, lai sievietes varētu apvienot aprūpē ar savu darbu, un vīrieši var aprūpēt savu darbu ar savu aprūpu. Paldies! Merci, monsieur Thomas Mann, puis monsieur Serkas. Thomas Mann, kungs un Serkas, kungs. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, vielen Dank auch dem Schaber Öre für seinen Bericht, den er gebracht hat. Äh, pateicos par arī Eres kungam par äh, ziņojumu. Protams, jebkuram mēs pateicamies no ziņotājiem, bet es domāju tomēr, ka ir ļoti svarīgi, ka mums ir jau daudzi priekšlikumi un ir kļuvis skaidrs, ka viņš ir arī gatavs tieši šādi šos uh, grozījumus akceptēt, jo tas ir, protams, tas ir milzu darbs, jo līdz ar to teksts kļūst arvien garāks un plašāks. Uh, un um, mums tā tad būs tā, tas īsais variants un garais variants kur galvenās pozīcijas ir um, saliktas kopā, lai uh, šis dokuments būtu lasāms. Un es esmu priecīgs, ka daudzie iesniegumi grozījumi uh, attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem um, tas e, netika uzskatīts par tādu kā pienākumu, bet, bet tiešām tā bija e, iniciatīva, e, jo mēs zinām, ka tas ir tieši lielākā daļa no darba vietām, izglītības prakses vietām, lai tur varētu strādāt, lai tur būtu iespējams inovācijas, un tas ir ļoti būtisks elements. Erikungs arī teica, ka mums ir nepieciešama jauna struktūra un arī um, mēs uh, minējām, ka mēs vēlamies cīnīties pret uh, zemajām algām. Uh, mēs taču nevaram tomēr pastāvēt uz to, ka nav kāds minimāls iespējas strādāt struktūrās, kur uh, nav sociālās nodrošinātības. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi, Un īpaši dalībvalstīs mums ir e, ļoti dažādas e, darba saņemšanas iespējas, bet e, mums ir jā, bet šeit arī ir jādarbojas. Un kreisajiem spēkiem es saku, jā, sociālo partneru loma ir ļoti būtiski Man tomēr ir problēma ar 147. grozīju. Nu, viņi ir izmantojuši šo jauko vārdiņu labais darbs. Ja mēs zinām, mums ir, teiksim, labie cilvēki, labie politiķi, un tagad mums ir arī labais darbs. Ja tiešām mēs to uh, visu tā arī varētam re realizēt, mums, protams, mēs uh, cenšamies ievies šo pilno nodarbinātību, bet arī tomēr uh, daļēji darba attiecības. Tas, tas ne, tā nevar būt mūsu pozīcija. Fleksibilitāte var, fun, var eh, būt tikai tad, ka ir pietiekama drošība. Tas jau arī eh, tika diskutēts cita ziņojuma sakarā, un kolēģis Steindruku es vēlētu arī atbalstīt 148. grozījuma sakarā. Tas ir skaidrs, MVU tiek eh, īpaša loma. Uh, Un arī tālāk, tātad karjeras attīstībā, lai varētu mācīties vēl tālāk un mācīties, piemācīties vēl kādu profesiju. Mums ir ļoti svarīgi, lai cilvēks spēja pāriet no vienas profesijas otrā, un lai mums arī būtu attiecīgas izglītības iestādes, kas to varētu nodrošināt. 153. grozījumam, arī 199. Eh, grozījumam eh, es arī piekrītu par sociālo fondu, par Eiropas sociālo fondu, jo mums ir jāstiprina tā loma, jo tikai dažiem eh, fondiem ir iespēja tiešām nonākt pie pašiem cilvēkiem, tā teikt, eh, zemākajos līmeņos. Es domāju, ka ESF ir eh, skaidra atbilde par pievienoto vērtību, es domāju, ka tā tur ir. Un eh, zaļo grupai mums bija ļoti laba arī, ļoti labs plānojums arī viņu kompromisam. Man bija grūtības ar Kornelisenu kundzi, jā, nu viņa teica zaļie darbi. Es domāju, eh, tieši to teica zaļā grupas eh, pārstāvs, jo mēs jau mācāmies arī viens no otra, arī mēs konservatīvie un kristīgie demokrāti, protams, esam par to, lai būtu zaļie darbi. Es eh, uzturētu šo. Uh, Eh, šo jēdzienu, bet tas eh, nedrīkst būt tikai viens politiskās grupas monopols. Ja, ja mēs, teiksim, nesējam zaļu šalli un tā tālāk, ja es man vajadzētu tagad zaļu kaklasaiti, un e, ļoti priecājos arī, ka e, Eres kungs eh, tālāk eh, darbosies un ne tikai un sadarbosies ar mums visiem. Tas bija tiešām kvalificēts darbs. Paldies! Uh, Sērkās kungs tagad un Līnas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, sorry, kungs. Es gribētu īsi atbildēt jautājumiem, kas man tika uzdots pār grozījumu apjomu, uh, kuros atkārtot es runāju par sociālo ekonomiku un runāju pār pašu nodarbinātību. Es gribētu arī, kungs, sacīt, ka es ļoti piekrītu jūsu redzējumam un es domāju, ka šobrīd ir brīdis, kad mēs nedrīkstam aizmirst parlamenta ieteikumus un realitāti mūsu sabiedrībā, ka vairāk nekā 10% Eiropas uzņēmumu atbilst galvenokārt uz nevis cilvē, finanšu, bet cilvēku kapitālu, uz darba kapitālu. Un mums ir ekonomiskās krīzes apstākļos jāveido pasākumi, ko atbalsta valdībām. Mums ir jādomā par uzņēmēju garu tam cilvēkam, kurš izveido savu uzņēmumu, kurš uzņemo, eh, uzņemas risku, kurš veido uzņēmumu sev un saviem bērniem. Un tie, kur apvienojās dažādos, dažādās uzņēmēju darbības formās, vai tie būtu kooperatīvi, vai sijā, vai citas, lai viņiem nebūtu jāmeklē citi darbi, bet lai viņi varētu uh, izveidot paši savas darba vietas. Un mēs nedrīkstam aizmirst par tiem elementiem, kas veido augstu pievienoto vērtību sabiedrībā. Un es domāju, ka šiem grozījumiem es gribu pasvītrot pirmkārt, ka ik viena nodarbinātības formai, tā skaitā paša nodarbinātība ir jātiek atbalstītai šobrīd krīzes apstākļos, it īpaši, lai parādītu to, ka tās ir efektīvas un kā sabiedrība un personas, ko e, ietekmē krīze un ir ietekmējusi, varētu reaģēt apmierinoši. Un tad, kad tiek veidot uzņēmumi, tas ir ļoti būtiski. Tas nozīmē daudz darbietu veidošanu Eiropā, un tas ir sava veida aburtais loks, e, ka mēs te nesam šo jautājumu satrisinājuši, un ka Mēs neapzināmies visas daudzas dažādās bagātīgās nodarbinātības formas, kas var būt ļoti efektīvas. Paldies! Paldies, Līnas kundze un Figureido kundze. Nākošā runātāja Līnas kundze, paldies! Ļoti žēl, ka šī ir daļa no konsultācijām, un mēs nevaram pārāk lielā mērā ietekmēt nodarbinātības vadlīnijas, kā mēs zinām, jau tās ir lielā mērā pieņemtas. Tomēr, neraugoties uz to, ir ļoti noderīgs šis pasākums, un no grozījumiem mēs redzam, kuros ir runa par cīņu pret nabadzību, grozījumi numur 51, 62 un preddiskriminācijas pasākumu 99. grozījumā. Un, protams, 149. grozījums, kā arī jautājumi, kas attiecas uz MVU un uzņēmēju darbību lai mēs varētu nodrošināt eh, un piedāvāt nodarbinātību vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, neraugoties uz to. Eh, es tomēr piekrītu, ka mums ir jādomā par zaļo darba vietu veidošanu. Eh, Papildu cīņa pret diskri, diskrimināciju, es domāju, ka tekstā ir jā, jāpatur arī cīņa pret diskrimināciju. Tāpat arī profesionālā izglītība ir jāiekļau. Katrā ziņā mums eh, būs diskusijas par kompromisu grozījumiem. Figueiredo kundze, pēc tam Handel kungs. Paldies, priekšsādātāji. Ir eh, pilnīgi droši tas, ka darbs pie vadlīnijām ir ārkārtīgi liels, jo priekšlikumi no komisijas puses ir samērā vāji. Tie ir ar ārkārtīgi daudziem trūkumiem, mēs nosaucām vairākus. Sieviešu tiesību ziņā, dzimumlīstiesības ziņā, sociālajā ziņā. Piemēram, E, nav pieminēts izmaiņas makroekonomiskajā politikā. Kas ir iemesls e, bezdarbām un nabadzībai? Un ir jānonāk pie tā, ka tiek uzlabot šīs vadlīnijas. To sacīja, sacīja arī Līnes kundze, tai ir tikai ieteikumi, protams. Un E, pēdējais vārds ir jāsaka komisijai un padomēji. Tas ir ļoti sarežģīts darbs mūsu referentam. Katrā ziņā es vēlējos vērst jūsu uzmanību uz to faktu, ka ir pilnīgi noteikti jāuzlabo mūsu atzinums Un arī atgriežās pie tā, ko sacīja kolēģi Kornelīsena, kurā e, pie, runāja par sieviešu tiesību komitejas atzinumu, kur e, bija runa par to, ka tiks iekļaut jaunas sadaļu vadlīnijas papildus transversālajai un horizontālajai redzējumam, lai stāvētu sieviešu tiesības. Šīs sieviešu tiesības ir jāiekļauj visās politikās, tāpēc mēs runājam par tā saucamo dzimumu līdztiesības mainstreamingu horizontālā perspektīvā. Ali. Um. Tāpat ir arī sociālajie jautājumi, uz kuriem attiecās tieši tas pats. Un citi priekšlikumi daudz svarīgāki, kas ir prezentēti no mūsu grupas puses, un svarīgi ir runāt par politikas maiņu. Poli komisija runāja par Lisbonas līgumu 9. pantu. Citi runā par horizontālām sociālajām klauzulām šajā pantā. Vai šeit būtu runa par horizontālu sociālo klauzulu? Lielākā daļa makroekonomisko politiku e, Eiropas Savienībā nebūtu pret līgumu, jo Devītais pāns pieprasā eh, cīņu pret eh, bezdarbu un eh, nabadzību. Paldies, Handels kungs, un pēc tam Ploma kundze. Prezidenti. Ah, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uzskatu, ka referents ir tiešām ļoti labu darbu te veicis, un es saprotu arī, ka mēs papildinām mm, šo, šo ziņojumu, un arī ļoti svarīgs ir šis temats par vadlīnijām nodarbinātības jomā, un es domāju, ka kompromisos mēs varēsim strādāt vēl tālāk. Un es domāju, ka ziņojumā mums ir ļoti labā izdevība tieši pasvītrot, kā ir eh, ne, eh, fleksibilajās šajās eh, darba vietās mums ir jābūt vēl stingrākiem juridiskam regulējumam, jo jo fleksiblāks ir uh, darba laiks, tad tam ir jābūt arī tiesiski aizsargātākam. Un otra, otrkārt, es priecātos, ja mēs runātu par vadlī, vadlīniju, kuras uh, nosaukums ir labs darbs. Tas nav parlamenta priekšlikums, bet gan, e, gan kvalitātes veicināšana. Uh, Eh, sociālās drošības eh, uzlabošana. Eh, tas ir arī arotbiedrību jēdziens visā Eiropā, tāpēc mums vajadzētu runāt arī tieši sakarā ar ēnu referentiem un referentu. Un trešais jautājums. Komisijas ziņojumā ir akcentēta uh, šī profesionālā kvalifikācija, kuru var, teiksim, noteiktās vērtību, jo nav runa jau tikai par izglītību, par profesionalitātes veicināšanu, bet ir runa par izglītību ļoti plašā kontekstā, jo, lai varētu nodrošināt šo profesionālo fleksibilitāti. Un tie trīs jautājumi, es ļoti ceru, ka mēs diskutēsim par tiem. Paldies! Pēdējā runātāja ir Plāma kundze. Vai vēl kāds grib izteikties? Tātad Plāmas kundze. Un pēc tam es teikšu dažus vārdus. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu savukārt pateikties eh, Erikungam par sadarbību un piekrītu Līnas kundzei. Ļoti žēl, kā mēs um, tikai sniedzam atzinumu, taču pateicoties grozījumiem un uzlabojumiem, ko mēs varēsim šeit sniegt, šīs vadlīnijas būs par izšķirīgu faktoru, lai varētu veidot integrējošāku darbu tirgu Eiropā. Es iesniedzu vairākus grozījumus, kuros es e, liku uzsvaru uz to faktu, ka dalībvalstis, cik tā tās respektē šīs vadlīnijas, jo es jau pieminēju Rumānijas gadījumu, piemēram, un liku uzsvaru uz to faktu, ka sievietēm ir jābūt labāk pārstāvētām darba tirgu, tāpat arī jauniešiem. Un es paužu gandarījumu par to, ka jūs norādāt, ka jāveido integrēta politika attiecībā uz eh, etniskām minoritātēm. Šeit es domāju par romiem. Un es aicinu Jūs ņemt vērā to faktu, ka mums ir nepieciešama skaidra politika, lai cīnītos pret nelegālo darbu un lai e, cī, neveicinātu pēlēko ekonomiku, kas negatīvi ietekmē Eiropas darba tirgu. Tāpat arī es atcaucos uz uh, politikām, kas ir paredzēts, lai veicinātu profesionālās un ģimenes dzīves apvienošanu. Un mums ir arī jāveicina iespēja vienlīdzība, atlīdzības vienlīdzība eh, imigrantu, jauniešu un citu viegli ievainojamo grupu integrēšanu darba tirgu, lai palielinātu viņu dalības līmeni darba tirgu. Tāpat arī es aicinu pārdomāt un atbalstīt ģimenes ar vienu vecāku, jo it īpaši šajā krīzes periodā sievietes, kas ir vairāk nekā 90% no vienvecāku ģimenēm, Šīs sievietes ir pakļautas lielākam atbrīvošanas no darba riskam. E, Pateicos un ceru, ka mēs varēsim atrast labākus formulējumus, lai varētu sniegt savu devumu tuvākajiem desmit gadiem Eiropas darba tirgumu. Arī es gribētu pateikties referentam un atkārtot to, ko es jau sacīju pirmajā viedokļa apmaiņā, ka runājot par līniju saplūšanu, jo mūsu, mūsu reference ir izcēls kohēzijas politika, savukārt kohēzijas politika, tad, kad mēs par to runājam, tad pirmkārt tas nozīmē ne jau jautājums vadlīniju sakarām Un, ja mēs runātu par kohēzijas līniju, mēs varētu nosākt par teritorijas labiekārtošanas līniju, jo, vai citādi, jo tomēr vadlīnijas nav kāds rīks attiecībā ar kopienas, uz kopienas rīku izmantošanu, bet tā ir orientācija, priekšlikums vadlīnijām norādi vad, dalībvalstīm, kā, tās, kā tām rīkoties. Un šajā gadījumā mēs nerunājam par kohēzijas fondu uh, sadalīšanu, tāpēc, manuprāt, ir neliela pretruna šeit. Es labprot, labi saprotu referentu ideju. Jo tā kā mums ir jārunā par vadlīnijām, stratēģijas 2020 ieviešanai un jādomā par konkurētspējas jautājumiem starp dažādām Eiropas, Eiropas reģioniem, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, Un tas pats attiec uz eh, struktūru fondiem, arī šajā gadījumā tas ir svarīgs punkts, taču šī elementa eh, iekļaušanā nodarbinātības jautājumus man ir ļoti grūti saprast, kā tiek veidota nodarbinātības vadlīnija, pieprasot no dalību valstīm Vārdu sakot, eh, šeit ir pretrunā, ko man ir grūti saprast. Tāpat arī vakar mēs jau paziņojumā to noklausījāmies un pēc mūsu tikšanās ar. Eh, tekošo jautājumu pārstāvi un mūsu tikšanos ar grupu, eh, darba grupu, kāda būs arī pirms arī ziņojuma pieņemšanas, es sapratu, ka ir zinām atvērtība un pieņemība viena no mērķiem sakarā, ko referents ir nospraudis par vienu no galv galvenajiem, tātad doma par 90% jauniešu E, vai no nu nodarbinātības vai izglītības e, jomā. Un es domāju, ka tas būtu ļoti nozīmīgi parlamentam sarunām pēc tam ar padomu, jo ir zinām pieejamība pieņemt atsevišķus grozījumus no parlamenta puses. Un es domāju, ka tad, kad ir sarakstīti sarakstīts, sagatavots kompromiss, un tā kā mums ir iespēja apspriest to ar padomu, tad mums vajadzētu tomēr mērtiecīgi virzīt derīgus, realistiskus jautājumus, sakarā ar kuriem mēs varam beidot spēcīgu parlamentu pozīciju, lai mēs varētu iegūt vienošanos ar padomu, kas nebūtu nebūs viegli, jo neatkarīgi no tā, kāds ir viedoklis prezidentūrai, tomēr padomas darba grupā šis jautājums risināsies eh, mazliet smagāk, jo uh, vēstulēs mums var rakstīt, ko vēlas, ka formāli jautājumi tiks uh, validēti tikai padomē pēc parlamenta pieņemšanas. Tajā pašā laikā mēs ļoti labi zinām, ka jautājumi tiek risināti un nemaz negaidot, ka parlaments ir uh, paud, uh, paudas viedokli. Un es zinu, ka referents ir piedāvājis pāris jautājumus, kur sakarā mēs varētu vienoties paši savā starpā un kas būtu spēcīgi elementi mūsu pozīcijās sarunās ar partneri referentu, bet tagad jums dod vārdu. Igen, köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par visām piezīmēm no mūsu kolēģu puses. Un vēlreiz eh, esmu pārliecināts, ka ir ļoti lielas iespējas mums nonākt pie ļoti laba kompromisa. Un es tagad gribētu eh, tagad runāt par to, kā izmērīt nabadzību. Padomē, dalību valstis ir vienojušās eh, attiecībā uz līdzekļiem, kā tiek aprēķināta un izmērīt nabadzība Eiropas Savienībā. Tomēr tas ir grūti izmērāms lielums, taču ir svarīgi pārdomāt to, ja dalība valstis ir vienošās par iespēju izmērīt uh, E, nabadzību, tad mums ir jādomā par citām vadlīnijām. Kolēģis e, kolēģensen ko un Kornelisen kundze runāja par to, ka prioritāte ir zaļā ekonomika. Tā tik tiešām ir. Taču, runājot par vadlīnijām, šīs vadlīnijas tām ir jābūt tik tiešām izlasāmām. Uh, Mēs katru reizi nevaram atsaukties uz ikvienu problēmu, ikvienā punktā, jo pretējā gadījumā teksts vienkārši nebūs lasāms. Es varu piekrist, eh, piekrist tam, ka nevajadzētu šo ideju varbūt atkārtot nepārtraukti. Mums vajadzētu koncentrēties uz saturu, uz eh, formu un to, ka šīs idejas ir tekstā jāiekļauj. Taču kādā veidā to izdarīt? Uh, Šeit mēs atradīsim risinājumu par to, kas attiecas uz zaļo nodarbinātību, uz MVU es varu piekrist. Tālāk, kas attiecas uz 144, 180 un 51 grozījumu, tie manā sarakstā ir kā atbalstāmi kompromisu veidā. Un atgriezīsimies pie Alejandro sacītā Es piekrītu tam, ka ziņojumā ir jānodarbina, jāiekļau pašnodarbinātības iedziens, bet runājot par kolektīvo pašnodarbinātību, es nevisai labi sapratu, ko viņš ar to grib teikt. Savukārt, ja mēs runājam par neīstu viltus pašnodarbinātību, tad es nezinu, kā to iekļaut. Pašnodarbinātības doma man patīk, kooperatīva un citas sadarbības formas man patīk, un mēs varēsim šajā sakarā vēl apmainīties viedokļiem, lai uh, skaidrāk izkristalizētu kolektīvās pašnodarbinātības domu. Un tad, kad mēs šo jautājumu pārunāsim, tad mēs to eh, sapratīsim labāk. Jā, viss, kas ir kooperācija un sadarbība, ir pozitīva doma. Eh, šajā gadījumā mēs esam uz vienota viļņa garuma. Tālāk fleksikuritātes doma, ja bielas drošība. Šeit eh, es varu pilnīgi piekrist, uz to ir jāliek uzsvars tālāk uz laba darba eh, jēdzienu man ir grūti saprast, vai piedienīga darba jēdzienu. Kā to saprast? Šeit eh, vēl aizvienmēr ir 15 dažādi sinonīmi, kas man nāk prātā, un tāpēc pārdomāsim, kā tad mēs nosaucam šo labo vai piedienīgo darbu. Tālāk runājot par kohēziju, priekšsēdētājs kundze, šeit ir runa par uh, lielu izaicinājumu un problēmu, un jau es tad, kad izlasīju stratēģiju 2020, man ļoti problemātisks likās tas fakts, ka mums vēl nav bijušas patiesas debates par jauno finanšu perspektīvu, un mēs neredzam, kā tad īsti šīs jaukās perspektīvas varēsim finansēt. Vai tiks mēģināts no jauna definēt Lisabonas mērķus? Manuprāt, doma ir sekojoša. Man ir tāds iespējas, ka kohēzijas politika virzās uz labo nodarbinātību un nodarbinātības politiku. Varbūt eh, šī eh, sadaļa varētu tikt iekļautā ekonomikas vadlīnijās un varbūt eh, varētu tik tiešām šo aspektu kohēzijas ziņā pārcelt uz vadlīnijām, kas ir veltīts ekonomikai. Es varu piekrist tam, ka mums tik tiešām ir jāizstāv mūsu avoti, jo šeit ir runa par vienu no vissvarīgākajām prioritātēm. Tāpat arī es domāju, ka no nodarbinātības politikas viedokļa ir svarīgi visu darīt, lai mēs vairāk domātu par nelabvēlīgajiem apgabaliem. Ir eh, varbūt būtiski piešķirt finansējumu tādām jomām, kur var radīt vairāk darba vietu ar attīstības koncepciju. Tik tiešām var būt doma par vadlīniju pārveidi vai sapludināšanu vēl nav līdz galam uh, noformulēta. Es uh, neiebilstu pret priekšsēdētājas idejām un esmu gatavs strādāt vairāk pie jūsu priekšlikumiem un pie šī teksta turpmāko nedēļu laikā. Bet, dārgie kolēģi, es gribētu jums piedāvāt vairākus iespējamos datumus nākamās nedēļas laikā esmu ļoti pieejams, lai tiktos ar kolēģiem. Un būtu ļoti noderīgi, ja mēs varētu šo kopējo darbu paveikt nākamās nedēļas laikā, jo mums ir jādomā arī par tulkojumiem, kā arī politiskajām grupām ir jāapspriež jaunie kompromisa priekšlikumi. Tātad nākamajā nedēļā, ja tas ir iespējams, paveiksim lielāko darba daļu un pēc tam atstāsim to tiem, kuriem vēl tas ir mazliet jāpārdomā. Es aicinu sanākt kopā nākamajā nedēļā, eh, lai mēs vienotos par jauno formulējumu. Paldies, referenti! Runājot par turpmāko darbu grafiku. Katrā ziņā mums ir eh, balsojums eh, sesijā 13. un 14. jūlijā. Mums būtu jāatstāj iespēja mazliet eh, grozīt šo abu dienu organizāciju, ja mēs tik tiešām gribam izmantot iespēju, ko piedāvā Beļģijas prezidentūra, lai noturētu trilogu pirms E, pirms atvaļinājuma, un es domāju, ka varbūt ar visiem šiem jautājumiem un tos ņemot vērā, mēs varētu vislabāk organizēt savu kalendāru, bet aicinu balsojumu paredzēt 13. un 14. jūlijā, lai varētu laicīgi izskatīt kompromisu grozījumus. Ar to mēs esam beiguši skatīt, e, skatīt šo darba kārtības punktu, kā jau sacīju vakar SAO pārstāvis, kurš eh, gribēja mums prezentēt pētījumu par vietējās nodarbinātības attīstību, nevar būt kopā ar mums, un mēs skatīsim šo jautājumu tad, kad mēs atsāksim savu darbu septembrī. Un es nākamo tikšanos nozīmēju mūsu komitejā 13. un 14. jūlijā, un tagad es jums vēlu.